Ora l'ordine del giorno reca la relazione. Un tagad darb kārtībā mums ir Vērnera Langena ziņojums par apdrošināšanas starpniecību. Un došu uzreiz vārdu referentam Langenkungam uz četrām minūtēm. Nah. Ja, dank, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Es vispirms gribētu pateikties par kopumā labo sadarbību, kāda mums bija. Daudzās eh, sēdēs mēs sagatavojam komitejas lēmumu. Daži jautājumi gan vēl ir palikuši atvērti, bet es domāju, ka mums ir izdevies eh, pārstrādāt eh, sabalasentu un patērētājiem draudzīgu risinājumu. Es gribētu pieminēt minēt svarīgākos punktus. Pirmkārt, tie ir patērētāji apdrošināšanas starpnieki un daudzie mazie eh, apdrošināšanas biroji eh, ar šo saņems eh, saprātīgu regulējumu. Otrakārt, ar to tiek stiprinātas patērētāju tiesības iegūt papildus investīciju par apdrošināšanas darījumu. Treškārt, mēs nodrošināsim labāku caurspīdīgumu un priekšplānā izvirzīt patērētāju intereses. Ceturtkārt, mēs esam pieņēmuši sabalansētu kompromisu, kas eh, eh, ir papildināts ar obligātu informācijas sniegšanu, lai novērstu eh, negatīvu rezultātu, kas ir radies trūcīgs informācijas rezultātu. Piektkārt, būs turpmāk pieejams informatīvais materiāls, kas īsti un konkrēti informēs patērētāju par noteikumiem un termiņiem. Līdz ar ar to piedāvājumi būs labāk salīdzināmi. Sestkārt mēs esam devuši norādījumus apdrošināšanas sektoram visā Eiropā attiecībā uz apdrošināšanas starpniecību saistībā ar to piecu gadu laikā pēc eh, brīv, kopumā 200 eh, stundas, eh, tas nozīmē gadā vienu nedēļu, neatkarīgām institūcijām jāpiedāvā obligātais tālāk kvalifikācijas celšanas kurs. Par to būs apmaksājums atbildīga, atbildīgas dalību valstis. Vēl bija viena nodaļa, par ko mums bija ilgas diskusijas e, - apdrošināšanas ieguldījumu projekt, produkti. E, te mēs vienojāmies e, par eh, piemērošanas variantu un tomēr eh, atstājām iespēju arī apdrošināšanas īpatnības eh, iespēju. Lai vienādi regulētu visus produktus apdrošināšanas un finanšu tirgū, Uh, kuri uh, uh, netiek nolikti vienā līmenī ar spekulāciju apdrošināšanas projektiem. Šiem te tirgiem ir saskara, bet ir jāatšķir starp dažādiem projekt, produktiem. Ekon lēmums ņem atšķirības vērā un piedāvā patērētājiem saprotamu informāciju papildus e, caurspīdīgumu, saglabājot korektu pozīciju pret e, starpnieku. Tad vēl mēs par komisiju maksājumiem runājām, kur mums jāturpina darbs. Vēl pap, m, mm, e, patērētāju tiesības tika stiprinātas attiecībā uz prēmijām pie apdrošināšanas ieguldījumiem. Mēs vienkāršājām sasaistīšanas un apkopošanas piedāvājumu maksājumu eh, sistēmu, kas bija sarežģīta, un eh, tā tad eh, apdrošināšanas ieguldījums produktus arī šo situāciju mēs uzlabojām. Mēs vienojāmies eh, par to, par ko mēs vienojāmies. Mēs eh, īstenojām priekšlikumos kopā ar ēnu referentiem. Liels paldies viņiem! Kaut arī mums būs daži dalītie balsojumi, kaut arī būs daži grozījumi. Tomēr es uzskatu, ka galu galā ziņojumu atbalstīs visi. Vēlreiz paldies visiem! Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad komisārs Banjēns. Priekšsādātājs kundze, labvakar eh, visiem jums, deputāti. Šodien mēs diskutējam par šo direktīvas pārskatīšanu par uh, apdrošināšanas starpniekiem. Werners Langens tikko teica, ka um, informācijā balstīta izvēle, ko veic patērētāji, var uh, samazināt izdevumus daudzām ģimenēm un maziem vidiem uzņēmumiem. Uh, un tas ir arī ļoti būtiski, lai nodrošinātu, ka um, riski tiek um, attiecīgi nosakti, apdrošināti. Un tādējādi mēs varam aizsargāt efektīvu patērētājus, un šīs pārskatītās direktīvas plusi būs uh, cārskatāmība, risku pārvaldība, interešu konfliktu novēršana, un tas ir svarīgs solis, manuprāt, ļoti svarīgs solis šajā virzienā. Uh, Apdrošināšanas starpniecība ir tirgus, kurā dominē mazie un vidēji uzņēmumi, bieži vien tie ir ļoti maz uzņēmumi, mikro uzņēmumi, un ņemot vērā šī tirgus īpatnības, komisija savā priekšlikumā izvēlējās harmonizācijas pieeja, kas ir minimāla harmonizācija jo dažkārt dzirdam kritiku, eh, ka Eiropa grib pārāk daudz visu harmonizēt, un šeit ir piemērs, kur Eiropas Savienība vēlas izveidot tikai ietvaru, eh, atļaujot elastību, kas ir nepieciešama dalību valstīm, lai eh, pielāgot šo ietvaru savām nacionālajām īpatnībām. Un es gribētu no visas sirds pateikties jūsu parlamentam par to, cik ātri un labi parlaments ir strādājis pie šī jautājuma IMD2 Un īpaši gribu pateikties Werneram Langenam par viņu aktīvo iesaistīšanos un uh, zinošo darbību šajā jomā. Gribētu pateikties arī ēnu referentiem Sančesam Presēdo, Ole Šmitam, Svenam Gīgoldam, Ešlēm Foksam un uh, pārējiem. Mēs visi zinām ļoti labi, ka padome nav tikus līdz jūsu darba ritmam un uh, atsāks darbu pie šī jautājuma aprīlī, un es ceru, ka drīz tiks panākta vienošanās turpmākajos mēnešos, bet nu vismaz šogad. Um, es redzu, ka mums ir diezgan līdzīgs viedoklis runājot par bažām un gribētu īpaši uzsvērt pāris punktus. Jūs gribējāt aizsargāt patērētāju, uzlabot patērētāju aizsardzību, un jūs esat iekļāvuši šeit informācijas dokumentus uh, un uh, arī papildus pilnvaras uh, EIOPA iestādē, Eiropas iestādē, un jūs eh, gribat nodrošināt arī līdztiesīgu konkurenci starp eh, visiem apdrošināšanas izplatītājiem, un jūs apliecināt, eh, kāda ir piemērošanas loma attiecībā uz uh, uzņēmumiem, kas pārdod apdrošināšanu, jūs iekļaujat arī uh, apdrošināšanas salīdzināšanas tīmekļu vietnes. Raugoties nākotnē, par sarunām domājot, uh, ir jādomā, lai uh, saskaņotu šo likumdošanas aktu ar citiem līdzīgiem likumdošanas aktiem, kas paralēli tiek eh, skatīti, par ko tiek diskutēts. Šeit es uh, domāju, ka šeit ir saikne ar MIFID um, reku, regulējumu, arī KIDIP regulu un uh, patēriņa strīdu ārpus tiesas uh, uh, izšķiršanu. Un es domāju, ka mēs visi varēsim šeit sadarboties un panākt šeit saskaņot rīcību. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka ar šo tekstu mēs ļausim apdrošinātājiem un arī apdrošināšanas starpniekiem darboties drošā uh, tirgū un uh, arī sargāt patērētājus un saglabāt viņu uzticību apdrošinātājiem. Un tādējādi mēs uh, esam panākuši progresu tieši pateicoties jūsu darbam. Paldies! Grazie, komisārio. La parola all'onorevole Stā. Paldies, komisāra kungs. Eh, tagad stīlē vārda eh, divas minūtes. Paldies. Eh, paldies, komisāri, paldies, referenti kā uh, ziņotājs varu teikt, ka šim pagāja ziņāms laiks, līdz ziņojums nonāca plenārsēdē. Uh, te ir svarīgi atjaunot patērētāju uzticību uh, apdrošināšanas tirgumu. Šis tirgus ir diezgan sašķelts, bet patērētāji jiem ir nepieciešams iegūt daudz jaunu informāciju. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāsaprot, kādi ir riski, kā kādas ir izmaksas un kādi ir ieguvumi. E, aizsardzība, tāpat kā pārdošanas prakse, ir jāuzlabo. Es neesmu pārliecināta, ka e, šeit visi patērētāju šobas tiek atspoguļotas. Es gribētu refer, e, lai šeit saskatītu ambiciozāku pozīciju, ko ekon komiteja ieteica. Uh, alternatīvie lēmumi. Uh, diemžēl nebija ātri panākumi, un EDR tikai nesen uh, sniedza savu piekrišanu. Piemēram, Anglijā finanšu uh, tiesības sargs uh, uh kata jautājumus eh, patērētāju tiesardzību aizsardzības jomā. Bažas eh, vieš fakts, ka tādā veidā varētu patērētāji nostādīti vājākā pozīcijā. Es esmu pārliecināta, ka EDR, eh, jebkurā gadījumā es varu atbalstīt šo te ziņojumu. Paldies, priekšsēdētājs Kundze. Grazie, eh, credo che l'onorevole Lēne. Paldies, eh, tagad man liekas, ka Lēnes kunga nav. Tas nozīmē, ka grupu vārdā. Eh, Galpeltas kundze, paldies priekšsēd. Ļaujiet, eh, ka es apsveicu Werner Langen ar šo līdzsvaroto ziņojumu un ar to, ka um, apdrošināšanas uh, starpnieku uh, tirgu arī uh, uh šie, uh, tirgumi arī šie uh, pūliņi ir nepieciešami un ir tiešām jāaizsargā uh, uh, patērētāju intereses, ņemot vērā riskus, kas ir jārisina. Uh, un informācija pirms eh, līguma slēgšanas ir eh, jābūt zināmai visai nepieciešamai informācijai eh, patērētājiem. Ir jābūt pilnīgai atklātībai un dalībvalstīm apdrošināšana brokeriem ir arī Eh, jāuzliek tas par pienākumu visu šo informāciju sniegt patērētājiem pilnā apjomā saulaicīgi. Eh, lai pasargātu patērētājs no, to, no tā, eh, ka um, viņi varētu noslēgt apdrošināšanas līgumus, kas nebūtu viņu interesēs, tādēļ, ka viņi nav saņēmuši pietiekoši informāciju. Un tādēļ šī uh, patērētāji ir jāizglīto un arī jāinformē. Eh, svarīgi, lai sistēmas administrācija būtu vienkārša, pārskatāma, caurskatāma. Priekšsēdus kundzes domāju, ka ziņojums ir pietiekoši līdzsvarots, Tādēļ eh, tas ir pelnījis mūsu atbalstu, un es uh, aicinu deputātu kolēģis arī balsojumā šo uh, ziņojumu atbalstīt. Paldies! Paldies, es un D grupas vārdā. Sančes presēdo divas minūtes runās. Paldies, priekšsēd. Dargais komisāri Barņē, Paldies jums un arī referentam Langenam, kā arī pāriem ēnu referentiem par panākto kompromisu. Ir runa par svarīgu tautsēmniecības nozari, apdrošināšanu brokeri, brokeru darbs ir jāregulē, Un komisijas pieeja ir minimālā harmonizācija. Diezgan vienkārši pieeja. Profesionāli standārti ir jāievēro, tādēļ arī ir paredzēts reģistrs un uh, rīcības uzvedības kodeks, prasības attiecībā uz nozarē strādājušo apmācību, viņu apdrošināšanu uh, pret profesionālām kļūdām. Uh, Un apdrošināšanām arī ir MIFID normas jāievēro. Godīga konkurence var būt tikai tad, ja ir caurskatām līguma slēgšana, ja ir interešu konflikti, e, tad tam ir jābūt um, atklāti darītam, kā to prasa Rēoba. E ir daudzi uh, savienotie produkti, patērētam jābūt uh, iespējai brīvi izlemt, un cēnām ir jābūt caurspīdīgām. Es ceru, ka projekts rīt ar plašu vairākumu tiks atbalstīts. Paldies tagad liberāļu vārdā, Šmita kungs divas minūtes runās. Paldies, priekšsēdas kundze. Jautājums ir politiski delikāts, kas attiecas uz apdrošināšanu brokeriem. Un attiecībā uz to, vai viņiem drīkstētu uh, aizliegt viņiem uh, uh, šādus um, prēmiju maksājumus Lielbritānijā, cik tur tas ir aizliegts, Zviedrijā pagaidām nē, uh, taču atrošināšana brokeriem ir vienmēr jādarbojas klientu interesēs, un ja mēs gribam aizliegt uh, komisijas, tad mēs nedrīkstam veicināt apdrošināšanu uh, jomas nozars monopolizāciju Protams, kolēģi var iet, būt vēl radikālāk nekā regulas projektā paredzēts, un tomēr, jā, tieši to varbūt ir vēlētos dalībvalsts, kas vēlas stingrāks noteikums komisāru priekšsēdi. Es turpinu angļu valodā. Divi no šiem grozījumiem šeit ir tapuši pielāgojot projektu Mifidam. Komisārkungs, Langenkungs, ko tas nozīmē praksē? Mēs, es no savu dārgā drauga Gigolda kunga dzirdēju, ka šis grozījums 4 un 5 nekādi neietekmēšot gaidāmās sārunas par MIFID pielāgošanu un šo AMD2, bet esmu dzirdējis pretējs apgalvojums arī dzen. Ja mēs visus šos Gīgolda kunga grozījumus 8, 9, 10 un 11 apstiprināsim, tad juridiskā procedūra uh, tiks sarežģīta. Tādēļ es gribētu dzirdēt, vai nepietiek komisāra kungs un Langena kungs ar 4. un 5. grozījumu, lai nodrošinātu MIFID uh, saskanību ar AMD 2. Un es domāju, tas būs ļoti svarīgs jūs sniegt atbildi attiecībā uz to, kā es rekomendēšu savai grupai rīt balsot. Paldies, zaļo grupas vārdā Gīgoldu kungs minūti uzstāsies. Dārgie kolēģi, apdrošināšana nozara ir pēdējo gadu gaitā izrādījusies kā viena no sturgavīgākiem lobbyiem. Patērētāja tiesība aizsardzības nav bijušas labi aizsargātas, jau gadiem ilgi produkti, kas ir MIFID eh, pārziņā, ir eh, nodrošina labāks patērētāja tiesība aizsardzības eh, līmeņus nekā MIFID un šeit, nekā ar šo AMD un ehm, tagad priekšlikumā ir daži pasākumi paredzēti, kas ir progresīvāki nekā komisijas priekšlikumi, citi, kas ir pat solis apakaļ, uh, ir pat atkāpis no MIFID reformā sasniegtā. Es aicinu kolēģis kā mērauklu izmantot to, ka mums ir beidzot jābūt godīgai konkurencei starp banku bazētiem produktiem, fondiem no vienas puses un apdrošināšanu bazētiem produktiem no otras puses. Tādam vajadzētu būt rītdienas standartam. Apsvērumu punkts, ar apsvērumu punktu tam nepietiek, jo uh, trialogu sarunās tas netiks pietiekoši tad augstā līmenī ņemts vērā. Lūdzu, kolēģis, eh, šādā vērā pielāgot eh, priekšlikumu. Paldies! Paldies! Ja tā kā mums nav brīvā mikrofona procedūras kārtībā neviens pieteicies, aicināšu komisāru Baņē atkal runāt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu izteikties ļoti īsi, jo uh, deputāti izteicās arī ļoti īsi. Protams, viņi minēja dažādas lietas, bet par uh, patērētāju aizsardzības līmeni, par kur runāja Stailers kundze. Manuprāt, tas ir svarīgs temats, pie kā vajadzētu atgriezties arī trialogā, lai nodrošinātu to, ka ir saskaņotība ar citiem tekstiem, kā jau es jau to minēju. Bet, protams, nedrīkst aizmirst to, ka apdrošināšanas sektors ir ļoti īpašs, specifisks. Un es piekrītu uh, Gāles Peltas kundzei, ja mums būtu bijuši šie uh, noteikumi, to varētu teikt arī par citām jomām, uh, Uh, un Langena kungs, Šmita kungs ļoti labi zina šos jautājumus, esam strādājuši pie dažādiem uh, uh, tekstiem. Ja būtu bijusi šī te uzraudzības struktūra, caurskatāmības un patērētāja aizsardzības struktūra, banku kapitalizācijas noteikumi, tad uh, daudzas krīzes uh, droši vien nebūtu izcēlušās. Uh, Un es domāju, ka ja mums būtu bijuši šie noteikumi pirms krīzes, tad uh, mēs noteikti būtu varējuši izvairīties no dažādām uh, šaubīgām praksēm, kas uh, nāca par sliktu investoriem un patērētājiem. Es piekrītu Sančesam Presēdo kungam, ka um, ja būs vairāk uh, informācijas patērētājiem, tas būs labāk un tas ir ļoti svarīgi, un es piekrītu, ka ir. Uh, jārod līdzsvars starp šo brīvo piedāvājumu un patērētāju aizsardzību. Svens Gīgolds arī uh, izteica savus komentārus, paldies viņam par to, un Šmita kungs uh, pieminēja uh, vienu jautājumu, pieti šo te saskanotību ar MIFID, uh, šie grozījumi, 4. un 5. grozījums, uh, mums šos priekšlikums būtu jāizskata trialogā, Es saprotu referenta motivāciju, bet ir uh, vēl daži jautājumi, kas būs jāizskata šajā tekstā. Es atvainojos, Šmitkungs, ka nevaru izteikties uh, precīzāk šodien. Man vēl ir jāstrādā trialogā ar, ar referentiem, lai varētu atrisināt ļoti konkrēts jautājums. Paldies e, par izpratni. Grazie. Paldies. Un tagad vēlreiz vārds referentam Lagenkungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pateicos kolēģiem par eh, godīgo novērtējumu. Arī komisoram paldies. Un eh, īpaši paldies visiem ēnu referentiem. Eh, kolēģim Sančesam Persēdo, Lešmitam, Švenam Gīgoldam, Ešlēja Foksai, Jirginam Klūtam. Es domāju, ka lai arī izējas situācija bija ļoti daž, e, dažāda, tā bija ļoti godīga e, diskusija. Otrakārt, e, komisāra kungs, tas nebija ātrs process. Jūsu priekšlikums ir 2012. gada 3. jūlija priekšlikums. Tas nozīmē, ka ir pagājuši pusotri gadi, bet padoma turpina snaudaļot. Neviens pat labā nezin, kad mums izdev, izdosies to pabeigt, acīm redzot, šajā sasaukumā nē. Stēlers kundze teica, ka viņa labprāt e, gribētu stingrākus, e, e, stingrāku regulējumu par strīdus izšķiršanu. Mēs pārņēmām Eh, mēs tomēr eh, pārņēmām gan šo regulējumu, bet eh, dalību valstu praksē ir jāizšķir, kā viņas to dara un kā tur tas tiek darīt. Mēs tāpēc arī to ne noteiksim visām valstīm. Paldies par atbalstu. Un Sančes Presedo, kurš runāja īpaši par sasaistīšanas un apkopošanas darījumiem. Mm, Ola Šmits gan e, bija mazliet citādākās domās atkal, un e, es domāju, ka atrastais kompromiss e, E, ļauj rast vienprātīgu regulējumu. E, tad vēl e, Šmita kungs kaut ko teica par proviziju aizliegumu. Es domāju, ka tā kā mēs vienojāmies, tad tā ir arī pareizi. Zaļie iesniedza grozījumu. Es domāju, ka tas patiešām tā arī ir, un ko mēs runājam par 4. un 5. grozījumu, par MIFID un. Uh, to, ko mēs šodien jau varam paņemt, tad tas ir iekļauts mūsu tekstos un priekšlikumos. Es uzskatu, ka rezultāts ir labāks nekā tas, kas pat labam ir iesniegts MIFIDam. Protams, par to ir jārunā, mums ir jāredz arī e, īpašie elementi. Var apsolīt, ka sarunās, kurās piedalīsies arī ēnu referenti, mēs e, e, turpināsim sekot šai līnijai, bet es negribētu pa apveceļiem pieņemt apdrošināšanas projektiem neatbilstīgu regulējumu Un kolēģim Šmidam es gribu pateikties par atbalstu kompromisam. Viņam, viņš vēl iesniedz arī citus zaļo grozējumus. Es vien, par vienu jau runāju par šo te aizliegumu. Uh, tagad es runāju arī grupas vārdā. Tātad to mēs nevaram atbalstīt, bet otrs ir jaunais 26a pāns, uh, ar kuru IOPA var aizliegt eh, iejaukšanos tirgas eh, projektos. Es uzskatu, ka tas ir nacionālo regulātoru uzdevums, nevis Eiropas eh, regulētāja uzdevums, tāpēc mēs noraidīsim šo te daļu. Uh, viens moments, par kuru es gribētu padomāt, tie ir izņēmuma uh, regulējumi. Mēs grupā par to vēl konsultējamos. Uh, Jebkurā gadījumā redzēsim, kā mūsu grupa rītdien par to balsos. Um, mūsu uh, grupa ir diezgan liela salīdzinājumā ar zaļajiem, un tāpēc arī mēs gribam diskutēt par saturu, ne tikai par apstiprināšanu. Un kopumā liels paldies visiem, kas piedalījušies. Paldies, saka priekšsēdētāja. Līdz ar to debatas beigušās, balsojums rītdien pulksten 11.30. Un tagad turpinām darbu ar uh, Grostetes kundzes ziņojumu trešais tautskadu rīcības programmā veselības aizsardzības jomā. Dodu vārdu referentu.